ņemot vērā sastāvu parlamentārajās komitejās un visas kandidatūras varēsiet atrast šīs sēdes protokolā, ja līdz sēdes beigām nekādas pretenzijas iebildumi netiks celti, tad